ir um, mehānismi un ir jādarbojas aktīvi, lai atbildētu visam tam, ko pilsoņi no mums sagaida. Paldies! Debašu noslēgumā ekonomikas un monetārā komiteja iesniedza rezolūcijas priekšlikumu. Līdz ar to debatas ir beigušās, bet balsošana būs rīt pulksten 12. Regulas eh, rezultāts numurs 407 šķērsvīt ar 2010. Nākamais darba kārtības punkts ir ziņojums autora Arlēna Makārtī par kapitāla prasībām, kas piemērojams tirniecības portfelim un atkārtotajai pārvēršanai vērtspapīros un atlīdzības politikas uzraudzības pārbaudu. Un tāpat Elka Drāvī kunga ziņojums biržas sarakstā iekļauto sabiedrību vadītāju atalgojums un atalgojuma politika finanšu pakalpojumu sektorā. Es pirms došu vārdu referentiem apkārtīkundz kā pirmā. Paldies! Vispirms gribētu teikt paldies visiem, kas piedalījās izstrādājot CRD 3 dokumentu par vērtspapīriem un sevišķi liels paldies ēnu referentam un arī Barnie kungam par atbalstu no komisijas puses un liels paldies arī Spānijas prezidentūras pūliņiem uh, cenšoties uh, uzlabot sadarbību starp institūcijām. Šodien mēs runāsim par dokumentu, kurā ņemti vērā bāzeles noteikumi un ir apskatīti arī um, startautiskas, startautiskas normas attiecībā uz um, tirniecības portfeli un atkārtoto pārvēršanu vērtspapīros. Um, visā Eiropas Savienībā atbalsts bankām kopumā sasniedz apmēram 3,9 triljonus eiro un finanšu krīzes rezultātā, finanšu krīzes negatīvās sekas izjūta pilnīgi visi, gan bankas, gan cilvēki, kuriem samazinājās tad mazo noguldītāju akciju vērtība, pensijas un tā tālāk. Un mūsu ziņojumā ir runa par šiem, uh, visiem šiem faktoriem, kas bija krīzes pamatā Un tāpat mēs esam paredzējuši šajā ziņojumā vai runājam tur par jauniem noteikumiem banku vadītāju atalgojumam un prēmijām. Un mūsu galvenā pieeja paredz, ka jebkāda veida atalgojums tā pirmām kārtām tas ir jāveido tā, lai nodrošinātu ilgtspējīgu stabilitāti pašā uzņēmumā. Un tagad mēs diemžēl redzam, ka kopš krīzes sākšanās banku uh, vadītāju atalgojums un prēmijas no jauna ir pieaugušas un sasniegušas vienkārši nu, kosmiskus apmērus bet mēs nevērojam līdzīgu attīstību attiecībā uz kredītu piešķiršanu maziem uzņēmumiem un privātajiem mājasaimniecībām. Un šobrīd, kad mēs redzam, kad valdības Eiropas valstīs cenšas apcirkt budžeta izdevumus, mēs nevaram turpināt uh, dzīvot šādā banku kultūrā, kurā ir vienkārši prātam neaptverams atalgojums un prēmijas šo banku vadītājiem. Mēs esam centušies izstrādāt šajā ziņojumā noteikums, kas ņem vērā arī cikliskās norises uh, banku sektorā. Mēs runājam ļoti daudz arī par lielāku caurskatāmību. Uh, un par pensijām, kas ir pielīdzināmas prēmijām, par to, ka ir jābūt skaidrībai, kā tās veidojas, un parlaments vēlas, lai G20 izstrādātie principi tiktu interpretēti tādā šaurā nozīmē un ieviesti pēc iespējas precīzāk, un mēs uzskatām, ka ir jāizvairās no ierastajiem ļoti riskantajiem īstermiņa peļņas uh, pasākumiem. Mēs cenšamies, centāmies ņemt vērā to, kāds viedoklis valda sabiedrībā par visiem šiem jautājumiem, un pēdējo divu gadu laikā bankām nav izdevies reformēt savas struktūras, uh, un tās nav arī atguvušas uzticību sev. Paldies! Nu, Paldies! Elka Draujkungs, lūdzu! Eh, Paldies! Godātais komisāra kungs, godātie kolēģi! Vēlētos pateikties ēnu referentiem par lielisko sadarbības gaisotni, kas valdīja mūsu starpā, jo, manuprāt, mums ir izdevies radīt lielisku ziņojumu. Protams, ka finanšu krīze ir pierādījusi, ka sabiedrības e, vadītāju atalgojums un atalgojuma politika ir tikai īslaicīgi risinājumi, un tas e, ir pierādījies, ka šie atalgojumi saglabājas arī finanšu krīzes apstākļos. Uh, Mēs zinām, ka noteikumi, kur nav saistoši, tiem būs tikai nelielas sekas. Līdz ar to, ja mēs vēlamies nodrošināt gan dalību valstu ekonomiku pieaugumu, gan ekonomisko uzplaukumu arī uzņēmumos, mums ir, šie noteikumi ir jāpadara par saistošiem. Tas attiecās gan uz struktūru, tas attiecās arī uz vadītāju atalgojumu un atalgojumu politiku finanšu sektorā. Es uzskatu, ka vajadzētu iere, ierobežot uh, tīras naudas maksājums, un mums ir jārunā par prēmiju sistēmu, kurā tik iekļauti arī citi maksājumu veidi. Savā ziņojumā es esmu raudzējies uz šiem jautājumiem no cita redzes viedokļu. Mēs uzskatām, ka uzņēmumu noteikumiem ir jātiek pārskatītiem, jo visi finanšu tirgu darbojošies e, uzņēmumi un institūti, tiem ir jātiek piemērotiem vienotiem noteikumiem. Mums ir jārunā gan par iekšēju uzraudzību, gan par ārēju uzraudzību atalgojumu sistēmā. Mums ir jāizveido atalgojuma uzraudzības komiteja, kura būtu neatkarīga, kur atskaitītos visām ieinteresētajām pusēm, gan akcionāriem, gan uzraudzības iestādē nacionālā līmenī. Šai komitejai būs jāizvērtē arī riska novērtējums, tai ir jāsadarbojās ar riska komiteju. Uh, jo cilvēkiem, kuri ir iesaistīti šajā riska novērtēšanas komitejā, tiem ir jābūt neatkarītiem, lai viņiem būtu pietiekami liela neatkarība un lai viņi varētu rīkoties adekvāti. Runājot par riska pārvaldību, ir ārkārtīgi uzmanīgi jāizvērtē šīs uzraudzības iestādes sadarbība ar uzņēmumiem, ja uzņēmumos ir iekšējie noteikumi, kas nosaka atalgojuma sistēmu, ja ir kādas zināmas neskaidrības. Es uzskatu, ka bonu, kā prēmijas nevar būt garantētas. Prēmijas ietekmē uzņēmumu darbību un sasniegumu. Prēmijas ietekmē arī veselu virkni kate kritēriju. Mēs nevaram uzskatīt, ka prēmijas ir pašsaprotama lieta. Prēmijai ir jābūt saistītāji ar kvalitāti. Līdz ar to attiecībai starp augstāko prēmiju un zemāko prēmiju ir jābūt adekvātai. Prēmijām ir jābūt variētām. Pie tam prēmijas vajadzētu izmaksāt pēc laika, lai nav tā, ka pēc laika izrādās, ka dalība darbinieka sniegums tomēr nav adekvāts. Pie tam es uzskatu, ka Vajadzētu runāt arī par prēmiju atpakaļ atsaukšanas sistēmu, jo izrādās, ka izmaksātā prēmija neatbilst darba ieguldījumam. Mums ir jārunā arī par eh, citiem mehānismiem. Eh, tas attiecās arī uz pensijām, uz dažādiem papildus pensiju maksājumiem. Tas eh, attiecās īpaši uz pakalpojums, uz uzņēmumu sniegumu. Uh, Vēl bez tam būtu arī jāpublisko to cilvēku vārdi, kuri prēmijās, pensiju fondos vai algā saņem pāri par miljonus eiro. Protams, ka mēs skatīsimies uz šiem principiem un izvērtēsim tos tālāk. Par daļu no principiem esam jau vienojušies. Runājot par biržā reģistrētajiem uzņēmumiem, šeit vajadzētu izveidot tādu sistēmu, kurā skaidri parādītos, kuri uzņēmumi ievēro mūsu izvirzītos noteikumus un kuri nē. Patiesībā vēlētos doties vēl solīt uz priekšu un uh, izskatīt jūsu priekšlikumu, izskatīt jūsu zaļo grāmatu par uzņēmumu noteikumiem finansējumu. Paldies! Došu atkal vārdu komisijas pārstāvim Barniekungam, lūdzu. Paldies, priekšstādātais kundze. Dāmas un kungi deputāti. Mēs tagad diskutējam arī otru daļu atbildē, kāda ir atbildē krīzē un kādas ir mācības no krīzes. Kā darboties, kā iedrošināt noteiktu risku uzņemties, kādas prasības virziet attiecībā uz pašu kapitālu Mm, pateicos uh, Makartnī kundzei un uh, Elkadraujī kungam, kā arī jūsu um, darbiniekiem un arī ēnu referentiem. Jūsu darbs ir vērsts uz to, lai ekonomika būtu atbildīgāka, veselīgāka un atbilstīgāka, un lai tā būtu pilsoņu labā veidota. Tas ir tas mērķis, ko komisija kopumā uh, atbalsta pilnībā, atbalsta pilnībā jūsu darbu. Esmu uh, vērsies arī pie pilsoņiem, pie uzņēmumiem, lai uzlabotu pārvaldību finanšu uh, institūcijās arī. Un paldies parlamentam par tā sniegto atbalstu šos jautājumus risinot. Es uh, piekrītu jūsu konstatējumam, Elka Draujī kungs. Uh, ka ir nepieciešams obligātas uh, prasības attiecībā uz atalgojumu. Es esmu ļoti iepriecināts par kompromisu, kādu atrada trīs uh, institūcijas par direktīvu pārskatīšanu attiecībā uz paškapitālu. Mm, tiek runāts par CRD3 uh, uh, direktīvu. Ir nepieciešams kompromiss. Kompromiss ir tāds ļoti labi sabalansēts un ir jāvēršas arī pie bankām, kā arī pie uh, sabiedrības jāpakstien prasības attiecībā uz pašu kapitāliem un tajās jomās, kur riski nav pietiekami labi novērtēti. Un tam jāskar arī ir atalgojumu. Nedrīkst uzņemties pārmērīgus riskus, to negatīvi vērtē arī pilsoņi. Šī reforma ir ļoti, ļoti nozīmīga. Tā ir vērsta uz to, lai tā ļoti pamatīgi izskatītu un mācītos no nesenās krīzes. Uh, Pilnībā jāpārskata arī atalgojuma sistēma. Šis ir teksts, kas ne tikai Eiropas līmenī ievieš uh, stabilitātes padomas princips uh, 2009. gada G20 sanāksmē Pitsburgā. Tas tika arī formulēts, ir arī robežas noteikts, ļoti skaidrs uh, attiecībā uz maksājumiem, attiecībā uz elastīgiem maksājumiem. Tas skar arī kredītiestādes un arī investīcija iestādes Bankas, kuras ir saņēmas uh, valsts palīdzību, nedrīkst uh, pārmērīgi atalgot darbiniekus un izvirzītie mehānismi būs vērst arī uz to, lai pārmērīgas algas netika maksātas. Šīs prasības tiks ievest dalību valstīs no 2011. gada 1 janvāra un a, prēmijas par 2010. gadu, kas vēl nebūs samaksāts 1. janvārī 2011. gadā, tam jābūt atvērtām, un šis jautājums ir noteikti jāietver. Dāmas un kungi, referenti un dep, dāmas un kungi deputāti jāpievēršas arī, a, piemēram, apdrošināšanas sabiedrību darbībai un arī investīciju fondu darbībām. Protams, ka jārespektē ir katrs no šiem sektoriem Vēl par uzņēmumu pārvaldību kopumā, jo papildus uh, šiem aspektiem Elka Draujīkunga ziņojums ļoti labi parāda, ka ir nepieciešams uzlabot pārvaldību visos uzņēmumos. Tas ir izšķirīgs jautājums, lai ekonomika būtu stabilāka. Es esmu sācis darbu šai jomā, nesen piedāvāju tādu globālu uh, Uh, darba kārtība izaugsmai. 2. jūlijā 2010. gadā tieks, tiks zaļā grāmata iesniegta par finansējumu jautājumiem. Tas būs pirmais solis. Mēs izskatīsim audita un uh, pārvaldības padomas darba, darbību, lai katra kompetence būtu noteikta un katra darbība tiku veikta kompetenti. Tas ir tas, ko Elka Draujīkungs prasa viņa ziņojumā, kā arī pievērsīsimies konfliktu interes, uh, interešu konfliktiem akcionāru lomai, risku pārvaldībai, kā arī auditoru un pārvaldītāju uh, lomai. Divu mēnešu laikā mēs tādas ļoti dziļas konsultācijas veiksim. Nākošu gadu sāksim darba pie uzņēmuma pārvaldības jautājumiem un arī vēl papildus finanšu jautājumiem. Pievērsīsimies jautājumiem par, divi, eh, par dažādību, par akcionāriem, runāsim un arī sieviešu lomu uzņēmumos tiks izskatīt. Trešais punkts pašu fondu modernizāciju. Es uh, runāju par SDR3 un atalgojumu. Tas ir vēl ļoti nozīmīgs jautājums arī uh, risku uh, izvērtēšanai. Tas skar bankas, kas ir izraisījušas uh, krīzi. Zinām, ka uh, aktīvos uzkrātais kapitāls nebija pietiekams saskaroties ar šo krīzi, līdz ar to ir nepieciešama regulācija šajā jomā. Uh, Līdz ar to jāpārskata relatīvais kapitāls kredītportfeļos un arī tas, kas tiek uzglabāts aktīvos. Dāmas un kungi, daži no jums uh, bažas, ir ieteikuši bažas par to, ka līdz 2011. gadam šī uh, reforma nesāksies spēkā. Protams, ka es uh, apzinos tos riskus un briesmas, diez vai um, dalībvalsts bāzels uh, secinājums varēs ieviest pirms 2010. gada beigām. Uh, jāsadarbojas arī ar ASV, un esmu ar Tim Gaitneru, mm, ASV finanšu ministru ticies. Mēs uh, diskutējam par vienotu datumu, un vienošanās tika panākta maijā eh, lai dalība valsts eh, sāktu pielietot šīs noteikumus pirms 2011. gada beigās. Tirgi ir ļoti elastīgi, un es domāju, ka Eiropas un Amerikas tirgu un aktieru sadarbība ir ārkārtīgi nozīmīga. Mēs strādājam uz šo datumu un esam droši, ka visi tie, eh, kas ir mūsu partneri, pirmām kārtām arī ASV, ieviesīs noteikumus atbilstoši izmainītājiem darba kalendāram. Es esmu droši, ka STR3 eh, eh, diskusijas un sarunas ir bijušas ļoti sarežģītas, tādēļ priekšsēdētājs kundze grib pateikties Mekārtnei kundzei par šo izšķirīgo darbību, ticamību un uh, pieejamību, viņi parādīja savas augstās darba kvalitātes mani darbinieki ir gatavi eh, sadarboties ar jums un ir iepriecināti par šādu iespēju. Paldies! Paldies! Kristensena kungs pārstāvēs nodarbinātības komiteju. Lūdzu, vienu minūti. Paldies, prieksēdētāja kundze! Tās ekonomiskais eh, iespējas, kāds ir bijis eh, prēmiju ietekmei uz finanšu sektoru, uh, ir bijis viens no iemesliem, kāpēc mēs šobrīd piedzīvojam tik smagu finanšu krīzi. Rezultāts ir visiem redzams, un tāpēc es uzskatu, ka ir ārkārtīgi nepieciešams šo direktīvu izmainīt, kā jau ierosina šajā ziņojumā, lai mums nākotnē nekas tāds vairs neizda, neatkārtotos. Runājot par nodarbinātības eh, komiteju, mēs iestājāmies par jaunu darba vietu radīšanu, un tāpēc īpaši mēs vēlētos uzsvērt to, cik svarīgi ir atvērtības principu ievērošana un informācijas sniegšana visām iesaistītajām pusēm. Tas attiecās uz akcionāriem, varas iestādēm un citām aktīvajām pusēm. Mēs uzskatām, ka mūsu komitejā mēs vienbalsīgi notbalsojām par akciju iespējām. Tas ir bijis viens no lielākajiem motivācijas aspektiem, lai e, finanšu sektoru atdzīvinātu. Tāpēc es uzskatu, ka mums vajadzētu pilnībā aizliegt šīs akciju opcijas. Paldies! Tagad politisko grupu pārstāvju. Pirmais tautas partijas politisko frakciju pārstāvēs Kārasa kungs lūdzu. Dāmas un kungi, padome atkal nav klāt, un es gribētu pateikt, ka padomes pārstādruši neapzinās problēmas nozīmību. Eiropas parlaments vēlas skaidrus noteikumus visai Eiropai. Mēs aizstāvam augstākās robežas un noteikumus, kas ļaus samazināt risku, kas liks ieviest apdrošināšanu. Mēs vēlamies, lai skaidrās naudas apjoms nebūtu lielāks par saistīto kapitālu, un mēs ļoti priecājamies, ka Barņiekungs ir panācis vienošanos ar ASV par to, ka noteikumi bankām Bāzeles noteikumi būs visiem saistoši. Šajā, šajos dokumentos, šajos ziņojumos ir runa par daudz lielāku caurskatāmību um, grāmatvedībā, attiecībā uz kapitālu. Un daudz ir runāts arī par tā saucamajiem atgriezeniskā stresa testiem. Un es gribētu vēl piebilst, ka mums ir nepieciešamas maksāt nespējas tiesības vienotas visai Eiropai. Runātāju lūdz um, runāt īsi. Paldies! Sociālistus un demokrātus pārstāvis Ludvigsona kungs lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze! Runājot par prēmijām un atalgojumu sistēmām, e, Tad pēdējā gadā mēs par to daudz esam dzirdējuši, taču tikai dzirdējuši. Konkrēti rīcības ir bijuši divi. Tāpēc ir ārkārtīgi būtiski, ka mēs šobrīd runājam par konkrētu noteikumu konku kopumu, kas būtu gan vienkārši, gan vienkārši pielietojams. Jo mēs uzskatām, ka e, šie noteikumu kopums varētu samazināt risku uzņemšanos finansu sektorā. Tādējādi riska lielums samazināsies un stabilitāte pieaugs. Finanšu jomai jau, pēc, eh, jau pirms ļoti ilga laika vajadzēja atteikties no tā saucamās kopīgās prēmiju sistēmas, bet tas šobrīd nav noticis un tāpēc mums ir jānāk lajā ar jaunu direktīvu. Sabiedrībai ir pārāk bīstami dzīvot situācijā, kurā šis patreizējais status quo tiek akceptēts. Katrā ziņā tas ļoti dārgi maksā gan nodokļu maksātājiem, proti tiem, kuriem šobrīd ir jāmaksā par to, ka bankas ir uzņēmušās pārāk lielu risku. Ir svarīgi, lai direktīva visās dalību valstīs tiktu adekvāti īstenot, un es tiešām ticu, tiek pārtraukts. Paldies! Paldies! Liberāļus un demokrātus pārstāvēs Šārona Bolsa lūdzu. Paldies, komisārkungs! Banku kapitāla reforma ir vislielākais Eiropas Savienības projekts krīzes pārvarēšanai. Un um, tas, ka bankām nebija pietiekams kapitāla nodrošinājums, bija galvenais krīzes izraisītājs. Un Līdz ar to tas nozīmē, ka um, kapitālu, banku kapitāla nodrošinājumam ir jābūt daudz lielākam, stabilākam, un par to arī ir runa šajos ziņojumos. Nedrīkst pieļaut, ka bankas darbojas līdzīgi kā kazino. Un es gribētu teikt paldies referentiem un arī manajiem ēnu referentiem par to, ka viņi atbalstīja mani un mēs varam šīs idejas izplatīt un pārliecināt par tām arvien vairāk cilvēku. Žēl, ka šeit nav runa par izvairīšanos no nodokļu nomaksas. Paldies! Un tagad zaļo vārdā. Kamfēna kungs, divas minūtes. Oui, monsieur le commissaire, bonsoir. Komisāra kungs, labvakar. Mana politiskā grupa atzinīgi vērtē šīs direktīvas pieņemšanu, kas ir vērsta uz uh, atalgojumu. Un varbūt, ka tie ir pat visambiciozākie noteikumi pasaulē. Domāju, ka tas ir nepieciešams. Ir nepieciešama arī tāda atšķirīga banku vadītāju atalgojuma sistēma. Līdz uh, 70% uh, banku operatoru, respektīvi, uh, biržā strādājošo algas, respektīvi bonus prēmijas var aizturēt, un tas ir ļoti nozīmīgi, un tas pārvietojas ļoti skaidros skaitļos visas Eiropas līmenī, un atbilst arī kā 20 apņemšanās tekstam. Uh, ēnu referenti, eh, kā arī eh, referenti visu laiku saskārās ar to, ka dalība valstis nepauda tādu gribu. Un ir milzīga atšķirība starp um, morāls jautājumiem un pozīciju, kāda ir padomas sarunās un kāda ieņem dalība valsts, kas nedod skaitļus kas mēģina samazināt visu mūsu priekšlikumu apjomu. Mūsu priekšlikumi ir ambiciozi. Komisāra kungs, es gribu teikt, ka uh, Komisija drīzāk bija mūsu pusē šajā cīņā. Līdz ar to es domāju, ka tā ir tāda sas, tas ir sasniegums, kas ir sasniegts kopā. Mēs dažos jautājumos zaudējām, bija jāiet, jāpieņem kompromisi, nav pilnīgi noteikti skaidri, eh, noteikti, bet ir eh, vārdiski formulēts mūsu mērķis. Es gribētu, lai nākotnē Eiropas Banku institūcija šos eh, par šos vārdus pārveidota konkrētos skaitļos, un lai, tā, lai šie skaitļi tiktu uh, īstenot un pielietot visās Eiropas bankās. Varņiekungs, kā jūs uh, īstenosiet šo strikto uzraudzību nākotnē pār šo procesu, lai teksti, par kuriem mēs rīt balsosim, lai tie netiktu samazināti apjomā šai procesā? Paldies! Paldies! Un tagad Obermajer kungs Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Laikam tomēr esam kaut ko iemācījušies no krīzes. Nedrīkst vairs turpināt saimniekot pilnīgi nesaimnieciskā garā. Un tikai tad, ja prēmijas nepārsniec 20 vai 30 procentus no gada algas, tad tas liek rūpēties par uzņēmuma ilgtspējību un uzņēmuma stabilitāti. Runa ir par noteikumiem, kas ir izveidoti pirmo reizi pasaules vēsturē. Un Eiropas Savienībai vajadzētu vēl stiprāk, vēl vairāk iestāties par savu noteikumu izmantošanu starptautiskajā arēnā. Un bez tam vai varētu padomāt arī par tā saucamajiem corporate, corporate governance, proti principiāli mainot uh, banku e ekonomiku un saimniekošanu, vēršot to uz ilgtspējību. Paldies! Tagad lūdzu nākamie runātāji. Pirmais būs Nitras kungs, lūdzu, pusotra minūte. Paldies! Paldies, priekšādātāji. Es domāju, ka mums ir izdevies kaut ko ļoti nozīmīgu izdarīt. Proti, mēs esam izveidojuši tādu kā bāzi atalgojuma politikai, kas būs jauna. No vienas puses mēs saprotam, ka tieši šie milzīgie šīs prēmijas un atalgojumi bija viens no iemesliem, kāpēc krīze vispār sākās. Mums ir jāpalielina uzraudzības iestāžu loma. Un runa ir gan par uzraudzību iekšpusē, gan no ārpuses. Ir jābūt skaidrībai par to, kad, kā jāstrādā uh, komitejām, kas nosaka, kas noteiks atalgojumu un kā aprēķināt prēmijas, ņemot vērā uzņēmuma uh, sasniegumus ilgākā termiņā. Mēs esam viensprāts par to, ka atalgojuma politika līdz šim Eh, bija tāda aplama, bet tā, tas nebija vienīgais finanšu krīzes iemesls. Un man ir prieks par to, ka ir tomēr um, panākta vienošanās, un tagad mēs labāk varam arī pārvarēt krīzes sekas. Lūdzu, Haglunda kungs. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es eh, darbojos kā ēnu referents otrajam ziņojumam, un eh, vispirms es vēlētos pateikties eh, mūsu referentam par lielisko sadarbības garu, kas valdēja. Runājot par milzīgo finanšu krīzi, tad jāsaka, ka tas ir bijis pārsteigums finanšu sektoram. Vienlaicīgi visiem ir skaidrs, ka jautājums šobrīd ir politiski ārkārtīgi karsts un patiesībā populistisks. Visiem ir skaidrs, ka ir nepieciešami principi, kuri radītu vadlīnijas adekvātai atalgojuma politikai. Mēs zinām, ka ir bijuši gadījumi, kad šī politika ir izraisījusi problēmas, un to esam piedzīvojuši īpaši pēdējos gados. Vienlaicīgi mums ir jāizvairās no tādiem ļoti plašiem vispārinājumiem. Un tomēr eh, šobrīd mēs nevaram uzskatīt, ka tas ir katra atsevišķa uzņēmuma interesēs izvairīties no riska. Mums ir jārīkojas Eiropas Savienības līmenī. Līdz ar to es uzskatu, ka mums vajadzētu izvairīties no negatīviem rezultātiem. Es uzskatu, ka tas ir ārkārtīgi labs princips, un es nedomāju, ka varbūt mums vajadzētu kā politiķiem īpaši tur iejaukties. Dank. Paldies! Tagad vārds Balca kungam pusotra minūte. Paldies, priekšēdētāji! Otmārs Karas jau minēja ļoti svarīgus galvenos punktus. Es piekrītu, mums gan kvalitatīvā, gan kvantitatīvā ziņā ir jābūt stingrākām prasībām attiecībā uz banku kapitālu, ir jātīsta tālāk bāzeles noteikumi un Finanšu krīze ir globāla, tā ir globāls raksturs, un lai mēs kaut ko no tās mācītos, mums ir arī jāraugās globāli. Ja mēs uh, palielinam vai paaugstinam prasības attiecībā uz banku pašu kapitālu, tad arī to mums ir jāsaskaņo startautiskā jomā, startautiskā līmenī. Un es domāju, ka pašreizējo projektu vai ieceru akumulēšana nedrīkst novest pie um, visādiem pārpratumiem, tāpēc, ka tiek lietoti, nu, lietot dažādi formulējumi vai daži atšķirīgi jēdzieni. Un, ja mēs vēlamies regulēt kapit, banku pašu kapitālu, tad tas ietekmēs arī to, kas notiek uh, brīvajā tirgū un ekonomikā, reālajā ekonomikā. Un kompromiss, kas šobrīd ir panākts ar padomi, ir, manuprāt, vienīgais saprātīgais risinājums. Es gribētu teikt paldies Makartīs kundzei un arī Karas kungam par darbu. Uh, Paldies, un tagad būs brīvais mikrofons, un pirmā runās Anģelīlī kundze. Lūdzu. Paldies, priekšēdētāji! Paldies um, arī komisāru kungam, paldies referentiem. Protams, ka prēmijām ir jābūt mazākām. Tas ir pirmais signāls, pirmo reizi pasaulē, ka tiek noteikta augšējā robeža banku direktoru atalgojumiem un menedžeriem ir paredzēts arī maksāt uh, devīgas uh, prēmijas tikai tad, ja banka ir ļoti labi arī nopelnījusi un labi pastrādājusi. Mums ir jānovērš lielie riska faktori. Mēs vēlamies ar šo, šajā ziņojumā mēs runājam par lielāku transparenci, lielāku caurskatāmību. Paldies, paldies. Un tagad Mikolašeka kungs, viena minūti. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Godātais komisāra kungs, kolēģi. pārspīlēta atalgojuma sistēma šobrīd ir novedusi pie pārliecīga riska. Tas nenāca par labu nedz nodokļu maksātājiem, nedz darbiniekiem, nedz darba devējiem, nedz arī ekonomikai. Šobrīd jau ir skaidrs, ka tieši šie pārmērīgi atalgojumi ir bijuši finanses krīzes pamatā. Mums ir jānoregulē atalgojuma sistēma finanšu sektorā, protams. Šobrīd banku un uzņēmumu vadītājiem un direktoriem bieži vien tiek uh, E, piedāvāt iespēju nopelnīt pašiem, un līdz ar to viņi uzņemās pārmērīgus riskus. Bieži vien tas ir gan sabiedrības, gan arī akcionāru interešu pretrunās. Īpaši tas attiecās uz nodokļu maksātājiem, kuriem šobrīd ir jāpiedalās glābšanas plānos banku glābšanā. Es personīgi uzskatu, ka milzīgie atalgojumi, ja tādi tiek sniegti, tad eh, tiem ir jātiek publiskotiem. Vēl bez tam mums ir jāpalielina arī akcionāri. Jūsu laiks ir beidzies, Mikloši kungs tiek pārtraukts. Paldies, tagad lūdzam Melcera kungs, kurš nerunā mikrofonu. Austrijā šobrīd tiek slēgtas pasta nodaļas, kaut gan tai pašā laikā par 40% tiek paaugstināts pasta valdes locekļu algas. Un mums tas ir jāizbeidz, bet tas nebūs vienkārši. Vācijas likums, kas vēlējās ierobežot šīs augstās algas, izraisīja tikai vēl lielāku birokrātiju. Un ja mēs vēlamies, lai vadošie darbinieki paši būtu paškritis, paškritiskāki, tad līdz ar to mēs tikai mm, atveram durvis jaunām, jauniem dažādiem pasākumiem un praksē, izmantojot dažādu veidu apdrošināšanu. Un, protams, ka ir jābūt pilnīgai skaidrībai par to, no kā ir atkarīgs prēmiju apjoms. Un tagad vēl Magines skundze, lūdzu, vienu minūtu. Thank you, Madam President. Paldies, priekšsēdētājs kundze, paldies komisāram. Katrā ziņā šeit būtu jārunā ekonomistiem un tomēr ikvienam iedzīvotājiem Eiropas Savienībā ir skaidrs, ka komisija un parlaments un padomu nodarbojas ar šiem jautājumiem. Mēs runājam par banku sektoru atlīdzības līmeni tikai tāpēc, ka šobrīd tajā ir krīze. Un tomēr šobrīd atalgojumi daudzkārt pārsniedz visas saprāta robežas. Vēlētos pateikt, ka, manuprāt, galvenais, par ko vajadzētu runāt, ir caurskatāmība. Ja cilvēki zinās, par ko ir runa, tad visiem būs daudz vieglāk runāt. Mēs runājam par atklātību fermeru maksājumiem, maksājumiem zemniekiem, kur ir niecīgi salīdzinot ar to, kas notiek finanšu sektorā. Uh, Es uzskatu, ka ir pienācis laiks tiešām pievērsties šai problēmai. Un tomēr neesam pārliecināti, ka baņķieru galvās kaut kas ir mainījies, domāšanā kaut kas ir mainījies. Un es nedomāju, ka viņi kaut ko mainīs savā atalgojumā, ja vien komisija viņus nepiespiedīs. Paldies! Paldies! Un tagad atkal došu vārdu komisijas pārstāvim Varņiekungam divas minūtes. Merci, madame la prezidente. Paldies, priekšstādājs kundze. Es eh, pateicos par to, ka vēl jūs esat gatavi man uzklausīt, nu praktiski jau četras stundas diskutējam. Šie jautājumi, kas ir izskatīti, ir ļoti nozīmīgi. Vēlreiz gribu pateikties Alanai eh, Makartnei un Seidam Elkadraujī, kā arī visiem, kas strādāja komitejā par viņu devumu, par uzlabojumu šajā ļoti nozīmīgajā dokumentā. Uh, jūs esat eh, uzlabojuši šo tekstu, daudz strādājuši. Par, tie ir jautājumi par eh, atjaun, eh, par atalgojumu, par CDRK e 4, par mm, vērts par kīriem un finanšu uzraudzību, kā arī par kompensācijām investoriem. Uh, Baltā grāmata ietvers visus šos jautājumus un arī pievērsīsies apdrošināšanas jautājumiem. Ja mēs izskatām to tekstu, par kuru mēs runājam šodien un balsosiet rīt, domāju, ka teksts ir labs, dokuments ir labi sastādīts. Ir sasniegts daudz, ir daudz labu grozījumu, ko iesniedz jūsu komiteja. It īpaši detaļas par um, atalgojumu aprēķināšanu, uh, ierobežojumus prēmijām tajos uzņēmumos, kas ir saņēmus, saņēmuši atbalstus, valsts atbalsts. Tagad par nacionālo kompetenci es eh, atgādināšu, ka šī um, iestāde atalgojumu uzraudzībai ir uh, vērsta uz. Um, dalībvalsts, uz palīdzību dalībvalstīm. Dalībvalstīs ir ļoti dažāda situācija ar atalgojumu un uh, likumdošanu šajā jomā. Uh, Eiropas līmenī vajag tādus koherentus pasākumus, par ko vienotos dalību valsts, un nepieciešama direktīva. Ir nepieciešama skaidra risinājuma, skaidra noteikuma, kurus nevarētu interpretēt diverģējošā veidā. Es vairāk kārt esmu uzsvērs, ka ir nepieciešams skaidrs risinājums. Uh, Un tas nekādā ziņā nesamazinās mūsu starptautisko konkurētspēju. Gluži otrādi, es domāju, ka Eiropa ir pirmais kontinents, kas šo ļoti eh, saprātīgo atalgojumu uzraudzību ieviesīs un ka tas būs pozitīvs solis. Mēs runājam par jaunām iestādēm Eiropā. Tās vēl nav izveidotas. Mēs ar padomu esam vienojušies, bet es domāju, ka šīm iestādēm vajadzētu tiešām piešķirt tādu koordinēšanas kompetenci, lai viņi strādātu tā, lai šie kopējie noteikumi tiktu visplašāk un ātrāk ieviesti. Pēc tam viņiem vajadzētu kompetenci mm, tieši vērsties dažādās institūcijās, ja Eiropas tiesības netiek korekti piemērotas. Ieskaitot arī noteikums par atalgojumu. Vēlos jums uh, solīt, ka komisija būs ļoti vērīga šajos jautājumos nākošajā laikā. Un vēl šo jauno noteikumu pielietojums ir nepieciešams, lai tas aptvērtu visas bankas, visas investīcijas iestēdes. Mēs gribam proporcionalitātes noteikums ieviest, uh, tas ļautu uh, dažādas kredīti iestādes aptvert un, protams, ievērot to lielumu, kā arī tā, to darbības uh, sarežģītību pateicoties jums, būtiski tika mainīta tā prakse, kura ir, nav bijusi veiksmīga līdz šim brīdim un kur ir pieļāvusi pārmērīgus riskus bankās. Un mēs saskaramies pat labam ar uh, konsekvencēm. Paldies Karaskungam par darbību un par uh, sadarbību ar ASV. Par solidaritāti runājot, mēs uh, esam sadarbojušies arī krīzes pārvarēšanas programmas ietvaros, bet tas ir projekts, kas ir vērsts ilgtermiņā. Daži runātāji uzsver caurskatāmību, tas ir ļoti nozīmīgs punkts. Tāds, kur parlaments ir daudz ko uzlabojis sākotnējā komisijas priekšlikumā, vēlos pateikties. Bolskundze uzsvēra, cik nepieciešama ir kapitalizācija, arī Bārtkungs uz to norādīja nesen Jā, protams, tas ir nozīmīgs jautājums, bet es domāju, ka tikpat nozīmīgi ir arī labi uzraudzības ietvari, gan iekšējie, gan ārējie, par kuriem esam jau runājuši. Par CRD4, par to tiek diskutēts ar bankām. Es rūpīgi raudzīšos, lai šis process tiktu novests līdz uh, galam, Un, lai tiktu veikt arī makroekonomiski pētījumi, lai varētu labi uh, izkalibrēt šos jautājumus. STR4 ir uh, saistīts ar Bāzels uh, procesu un ir jāsamēro Bāzels procesu un tai mehānismi, kā arī citi profilaks un uh, uzraudzības. Uh, uh, iespējas. Līdz ar to šis instrumentu klāsts ir eh, samērā plaši pieejams, ir dažādi citi instrumenti mūsu rīcībā arī vēl. Un šī izkalibrēšana ir tā, mēs bez jebkāda naivumu uzticēsim, uzticēsim šo jautājumu risināt, jo arī uh, eh, ASV nevienmēr pārstāv uh, Eiropas uh, viedokli. G20 ir noteicis uh, savus ieteikumus, un mums jābūt ļoti uzmanīgiem, lai uh, darbs tiktu veikts šādā izpratnē. Paldies! Paldies. Tagad došu atkal vārdu referentiem. Lūdzu, Makārtīs kundze. Pavisam īsi. Piekrītu Magines teiktajam, ka banķieru galvās domas jau nav mainījušās. Atcerēsimies kaut vai, ka e, pagājušajā nedēļā banķieri mēģināja arī runāt kaut ko par, e, izra, par e, par eh, izraktaņiem. Un tāpēc es uzskatu, ka rītā balsojot par šīm e, ziņojumiem, mums ir jāpasaka banku sektoram, ka mēs tiešām uzskatām, ka reformas ir nepieciešams. Un mums ilglaicīgi ir jāskatās, lai mēs izmainītu domāšanu arī vienkāršo iedzīvotāju galvās, ka atlīdzība tomēr ir laba. Tā tad es ceru, ka rīt mēs balsosim par to plenārsēdē. Thank you so much. Paldies. <clears throat> Elka Draujkungs, lūdzu. Priekšādātā kungs, godātie kolēģi, es runāšu īsi. Mēs visi saprotam, ka spēlē ir vajadzīgi jauni noteikumi atalgojuma politikā, un ļoti labi ir redzams arī tas, ka komisijas rekomendācijas ir attīstījušās viena gada laikā, un šiem ieteikumiem vajadzētu būt pēc iespējas saistošiem. Protams, ne jau visiem ir vienāda gatavība um, apņemties kaut ko mainīt radikāli, bet es tomēr ceru, ka tas, ko mēs esam izstrādājuši, tiks pieņemts un atbalstīts, bet tas nedrīkst būt pēdējais solis. Ir vēl daudz jādara gan uzraudzībā, gan arī ārējā atalgojuma kontrolē uzņēmumos un atalgojuma komiteju um, loma ir jāizpēti un liela nozīme ir arī riska menedžmentam. Tam ir jākļūst spēcīgākam, ir jābūt uh, likumdošanas ietvaram, labai pārvaldībai. Un tas ir ļoti svarīgs signāls mūsu pilsoņiem. Mums ir jāparāda, ka mēs ļoti nopietni domājam izstrādāt jaunu saistošu noteikumus atalgojumam. Paldies! Līdz ar to šīs debatas ir beigušās un balsojums ir rīt pulksten 12. Paldies arī jums, komisāra kungs. Un tagad pārējām pie nākamā darba kārtības punkta, tas ir jautājumu laiks jautājumi komisijai.